Maguvu kungs ir cilvēktiesību kaismīgs aizstāvis un viņš tika ievietots cietumā Zimbabvē. Mēs pieprasām, lai Maguvu kungs tiktu atbrīvots, ir e, jāveic tiesas izmeklēšana saskaņā ar visām noteiktajām normām.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 Šajā gadījumā mēs visi satraucamies par to, kā tiek iegūti dimanti. Mēs zinām, ka Zimbabve ir Kimberlīs procesa brīvprātīgs eh, dalībnieks, un tas ļauj pārdot dimantus starptautiskajā tirgū, ja ar šiem līdzekļiem netiek eh, finansēti bruņotie konflikti. Un nesen notikušajā konferencē, kurā tika runāts par Kimberlejas um, eh, procesu, dalībniekiem neizdevās vienoties par to, uh, vai eh, Kimberlejas procesā nevajadzētu iet, integrēt arī cilvēktiesību jautājumus. Vairākas eh, nevalstiskās organizācijas nosodīja cilvēktiesību pārkāpumus dimantu raktuvēs Zimbabvē. Eh, šos pārkāpumus veids drošības dienestu dalībnieku, un viens no uh, informētājiem bija mūsu pētniecības uh, aģentūras pārstāvis Magabū tika aizturēts 3. jūnijā, un kopš tā laika briesmīgos apstākļos viņš tiek turēts apcietinājumā, jo šķiet, ka viņš bija apdraudējis valsts drošību. Tas ir pilnīgi nepieņemama, un ar šo rezolūciju mēs eh, aicinām nekavējoties atbrīvot šo cilvēku, iekļaut arī Kimberlejas procesā noteikums, kas attiecas uz cilvēku tiesībām un cilvēku atdot tautai līdzekļus, kas tiek iegūti no dimantu iegūšanas. Mēs aicinām komisiju un padomi būt ļoti piesardzīgiem, runājot par jautājumiem, par, kas attiec uz labu pārvaldību un demokrātiju eh, šajā valstī, un turpināt dialogu, kas mums ir ar šo valstu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, un tagad vārds Sargentīnī kundzēs divām minūtēm. Dank u, voorzitter. Uh, Het gaat hier om... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs šeit runājam par diviem aspektiem. Īstenībā par vienu cilvēku un vienu aspektu. Mēs runājam par Farai Maguvu, kas ir cilvēktiesība aktīvists, aizturēt Zimbabvē. Pret viņu cietumā slikti izturas. Mēs runājam par to, ka uzraudzības iestādē, kas pārauga Kimberlīs procesu, ir kaut kas jādara. Un īstenībā viņiem ir tādi interesanti kontakti ar Zimbabves valdību. Viņi ir izmantojuši informāciju, ko iegūnu Maguvu kunga, un Maguvu kungs ir nonācis visai sarežģītā situācijā. Un mēs runājam par Kimberlīs procesu kā tāda. Es savā iepriekšējā dzīvē darbojos kā attīstības organizācija lobbyiste, un es runāju runāju arī par eh, šādu šādiem jautājumiem. Un eh, kā arī Angolā, eh, Sierra Leone un Kongo bieži vien vairs nevar tikt finansēti ar dimantiem, ar šiem asins dientiem, pateicoties attīstības organizāciju aktīvai darbībai. Bet joprojām tiek pārkāptas cilvēku tiesības režīmu bradātās kājām. Joprojām nekas nav atrisināts, tādēļ mēs pieprasām pārmaiņas. Uh, Rezolūcijā ir teikts, ka asiņainie diamanti ir visi tie diamanti, kas tiek izmantoti, lai varētu uh, radīt valstī nestabilitāti. Un īstenībā, ja mēs to skaidri un gaiši pasakām, mēs nosodām nevienu situāciju Zimbabvē, bet arī visas uh, tās, uh, visu to, ko dara, piemēram, arī cilvēktiesībām nedraudzīgais režīms Angolā. Uh, Kimberlīs uh, sistēma ir radusies pateicoties uh, vairāku valstu sadarbībai, un uh, tās ir valsts, kas rūpējas par to, lai šie režīmi iegūto naudu neizmantot ļaunprātīgi. Un domāju, parlaments šeit var nodrošināt nozīmīgas pārmaiņas. Paldies! Paldies! Un tagad kāda ir kungs? Vienu minūtu. Merci, madame la présidente Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu teikt, beidzot, beidzot mēs runājam par šo jautājumu šajā parlamentā. Cienījamie kolēģi, es piedalījušies rezolūcijas priekšlikuma izstrādāšanā, jo īpaši uzmanību pievēršot Farai Magūvu e, gadījumam, jo mēs nevaram klusēt tad, kad tiek pārkāpts cilvēktiesības un cilvēku brīvības, kas Zimbabvē notiek jau, nu, jau vairākus gadu desmitus. Uh, Pētniecības uh, centra un attīstības centra dibinātājs un vadītājs tika aizturēts pēc tam, kad viņš bija nosodījis cilvēktiesību pārkāpumus, kas tiek īstenoti dimantu ieguvēs. Viņš šādā veidā tikai izmantoja savas tiesības uz izteiksmes brīvību un uh, pētīja jautājums, kas saistīta ar cilvēktiesībām un pamatiesībām. Parlaments pieprasa atbrīvot šo cilvēku un aicina Zimbabvi ievērot cilvēktiesības. Uh, un pamata brīvības, lai pilsoniskā, brīv, pilsoniskā sabiedrība varētu bez bažām paust savu viedokli. Zimbabvē ir jā, jāpilda savu apņemšanās Kimberlīs procesa ietvaros, kas attiecas uz dimantu ieguvi, lai izkļūtu no šī aburtā, ris, aburtā loka, kad ar iegūtiem līdzekļiem tiek finansēti bruņot konflikti. Paldies! Un tagad vēršāts kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd te zālē valda klusums. Es pat teiktu pārāk liels klusums, jo man ar nožēlu nāks konstatēt, ka mēs neesam daudzskaitlīgāk ieradušies uz šo sanāksmu, lai runātu par briesmīgiem notikumiem Zimbabvē. Gan ekonomiskajā plāksnē, gan sociālajā plāksnē, gan arī, kas attiecas uz demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu. Pēdējās vēlēšanas notika terora apstākļos. Uh, Farai Magovu arestēšana, tātad pētniecības un attīstības centra dibinātāja arestēšana un Kimberlīs procesa pārkāpumi ir tikai viena no dažādajām, dažām epizodēm, kas, kuras varētu sarindot garā sarakstā, kas notiek šajā valstī. Marančas e, dimantu ieguvē apstākļi ir īpaši briesmīgi cilvēki tiek spīdzināti, eh, tas viss notiek militāristu kontrolē un tas viss tikai, lai Mugabe eh, kungs iegūtu šos eh, ieņēmumus. Situāciju nosūdīja nevalstiskās organizācijas, tā skaitā arī Faraima Guvu nevalstiskā organizācija, tāpēc tas nav nekāds pārsteigums, ka, ka Vēlāk tika sagatavot ziņojumi, kas liecināja par to, ka Marangas ieguvē viss notiek saskaņā ar Kimberlīs procesa prasībām. Komisārs Kundze, vai jūs varētu apstiprināt, ka Eiropas Savienība, tā kā nav panākt vienošanās dalībvalsts starpā, ka Eiropas Savienība ir paudusi savu nosodījumu par to, kā tiek iegūti dimanti Zimbabvē un ka Jūs turpināsiet aizstāvēt mūsu pozīciju un turpināsiet uzstāt uz to, ka Kimberlīs procesā ir jāiet integrē arī cilvēktiesību jautājumi, ka jūs darīsiet visu iespējamo, lai dalībvalstis darītu visu iespējamo, lai um, nepieļautu uh, dimantu importu no Zimbabves. Vai jūs varētu nodrošināt arī to, ka attiecīgā cilvēka veiktie pieraksti un piezīmes tiek viņam atdots atpakaļ, lai viņš varētu turpināt savus pētījumus. Vai jūs varētu mums arī pateikt, kāda būs Eiropas Savienības nostāja Sanktpēterburgas konferencē? Paldies! Paldies, un tagad vārds var atdēļ minū, kungam uz divarpus minūtēm. Es esmu bijis ievēlēts kopš 99. gada, un es esmu vienmēr uh, mēģinājis cīnīties pret uh, eh, Mugabes veiktajām nelietībām. Uh, un cilvēki Zimbabvē joprojām cieši no viņa patvaļas. Uh, tā ir viena no jomām, kurā mēs runājam vienbalsīgi. Šodien mēs runājam to, ka. Uh, dimantu raktuvēs strādojušie tiek ļaunprātīgi eksploatēti, tiek pārkāptas viņu cilvēktiesības. Zimbabve ir e, Kimberlīs procesa dalībniece un e, jāņem vērā, ka īstenībā pagaidām šis process tiek izmantots ļaunprātīgi un ir e, jāpieņem konkrēti mēri, lai varētu vērsties pret Zimbabvi, jo tā nerīkojas saskaņā ar Kimberlīs procesu. Farais Mugave eh, vērsās pret to vārdarbību, ko veica eh, varas iestāžu pakļāvībā strādājušie policisti. Mēs pieprasām, lai tiktu at, eh, atbrīvots gan Mugavu kungs, gan arī citi politiskie ieslodzītie. Un jāņem vērā, ka mēs esam vienojušies par šādu uh, situāciju nosodīšanu. Mēs redzam, ka Zimbabves uh, cilvēkiem nepietiek pārtikas, uh, arī veselības aprūpe varētu noteikti būt labāka, un viņi uh, var uh, šo trūkstošu aprūpu iegūt tikai pateicoties humanajā palīdzībai, kas nāk no citām valstīm. Ir jānodrošina mm, finansējums izglītībai, mm, arī sociālajām vajadzībām pagaidām to sniedz tikai starptautiskie donori. Es domāju, Zimbabvē vēl tāls ceļš ejams, līdz mēs varētu runāt, ka cilvēki tur dzīvo brīvībā un demokrātijā, tiesiski principi tiek ievērot un tā tālāk. Ir jāveic demokrātiskas uh, izmaiņas un mums vajadzētu. Eh, padomāt par to, kā nodrošināt labu pārvaldību Zimbabvē. Paldies, tagad uzstāsies individuālie runātāji. Pirmais Gāler kungs uz vienu minūtu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Farai Maguvu ir ticis ieslodzīts cietumā par savām publikācijām. Viņš publikācijās atspoguļoja to, kas notiek Zimbabvē, it sevišķi dimantu raktuvi reģionos. Un tas ļoti skaidri pierāda, kuri tad īsti savās rokās tur šos diedziņus Zimbabvē, ku, kurš visu režisē. Un šī koalīcijas valdība, kas ir tāda uzspiesta valdība, uh, īstenībā atbalsta tikai eh, kādreizējos Mugabes eh, piekritējus. Tādēļ mums vajadzētu eh, turpināt eh, nosodīt situāciju, kas valda Zimbabvē, un vajadzētu Zimbabvi ievietot eh, melnajā sarakstā. Un šādu melno sarakstu ir jāpapildina, ņemot vērā visus eh, neliešus, kas vēršas pret cilvēktiesībām Zimbabvē. Jo tie cilvēki, kas aizturēja Mugabu kungu, ir tie, kas joprojām uh, iegūst ļoti lielu pēļņu pateicoties tirgotajiem dimantiem. Un šī nauda nekad nenonāk valsts kasē, lai uzlabotu vienkārši vienkāršo cilvēku dzīvi. Tādēļ mums uh, ir uh, šis, uh, šie apkaunošie fakti jāpienaglo pie kauna stava un vajadzētu izbeigt tādas nelietības. Paldies, tagad Kašman kungs uz vienu minūti. Thank you, Madam President. Um, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, situācija Zimbabvē ir uzlabojusies, bet nepietiekami. Mēs esam e, redzējuši, ka e, tiek izvērst represijas pret cilvēku tiesību aizstāvjiem un e, jāsaka, ka tā kā es uzstājos kā anglis, tad to varētu noraidīt, bet kā eiropieši viņi varētu noraidīt mūs. Bet es saku, jums. Jūs zinat, kas notiek Zimbabvē, un, ta, un tas ir nepareizi. Un ja mēs nedarīsim kaut ko kolektīvu šai sakarā, mēs zaudēsim jebkādas morālās tiesības kontinentā un pasaulē. Mēs runājam par to, ka Āfrika un tās nākotne ir jūsu rokās. Un tajā visā noraudzīties, nedarīt neko, ka cilvēki tiek arestēti par to, ka viņi cenšas atklāt uh, cilvēku tiesību pārkāpumus. Un ja mēs nedarīsim neko, tad Āfrika vienkārši ar to nesamierināsies. Paldies, un tagad Kalkungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs joprojām eh, meklējam pietiekami efektīvas metodas, lai varētu kaut kādā veidā ietekmēt situāciju trešās valstīs, lai šīs valstis beidzot sāktu cienīt cilvēktiesības. Un mēs varbūt varētu šīs metodas balstīt uz humāno palīdzību, bet ir jāizveido pietiekami rafinētas spiediena metodas, lai piespiestu Mugabes valdību beidzot ievērot cilvēku tiesības, un ko tādu, kas ir noticis ar Muravu kungu, vairs nedrīkst pieļaut. Un cilvēku tiesības īstenībā tā ir daļa no mūsu uzticamības. Mums ir jārunā skaidru valodu. Mēs nevaram apmienāties ar kaut kādiem niecīgiem soļiem uz priekšu. Un dažās runās es it kā dzirdēju, ka kolēģi būtu arī gatavi apmienāties ar nelielu progresu. Ir e, jā, jānosoda Mugabes valdība, un tas ir jāpasaka pietiekami skaidri. Paldies, tagad uzstāsies individuālajai runātāji. Prēdes kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu aicināt mūs nekavējoties pieprasīt Mugavas kunga atbrīvošanu un pieprasīt, lai viņa tiesības tiktu respektētas. Jāsaka, pilsoniskās sabiedrības atzīšana ir svarīga ne tikai Kimberlīs procesa ietvaros, bet arī Zimbabves demokrātijas kontekstā. Un mēs nevaram teikt, ka ir panākts progress, ja cilvēku tiesību aizstāvjiem tiek aizvērtas mutes, kad viņi pievērš starptautisko mēdīju uzmanību cilvēku tiesību pārkāpumiem. Es gribētu pasvītrot to faktu, ka Zimbabves varas iestādes ir ļoti neobjektīvi izmeklējušas pārkāpumus dimantu raktuvēs. Un varas iestādēm ir jāizpild tās saistības, ko tās brīvprātīgi uzņēmušās. Un tagad Gomes kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies! Eh, Maguvu kunga situācija ļoti labi ilustrē to, kas ir noticis eh, Zimbabvē. Un Kimberlīs procesam ir jābūt pilnībā īstenotam, un dimantiem ir eh, jābūt certificētiem. Tos nedrīkst izmantot ne lai uh, finansētu kārus, ne lai uh, pārkāptu cilvēktiesības. Un uh, ekonomikas uzplaukums, protams, ir nepieciešams, lai varētu sasniegt tūstošgadus attīstības mērķus. Uh, 393 miljoni dolāri ir tā summa, par kuru Āfrika ir eksportējusi eh, dažādus dabas resursus. Īstenībā tā ir par deviņām reizēm augstāka summa nekā tā summa, ko Āfrika saņem kā attīstības palīdzību. Ir eh, jāspēcina uzņēmumi, ir jāievēro cilvēktiesības, ir jāveido pamats ekonomiskai izaugsmai. Tādēļ Eiropas Savienībā vajadzētu pieņemt mehānismus, lai varētu cīnīties pret korumpētiem ierēģiem Āfrikā, kas ļaunprātīgi izmanto tur esošos dabas resursus. Tā tad vajadzētu arī atbalstīt šo um, pētīciju Stop Corruption, ko var parakstīt. Paldies, Obermairer kungs. Viņš uh, ir pie politiskajām grupām nepiedarošs deputāts. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu ļoti priecīgs, ka mēs šodien runājam par Maguvu kungu un īstenībā zivs sāk pūt no galvas. Eh, tas ir ļoti pazīstams teiciens. Mugabe ir brutāls diktators, viņš ir izpostījis visu ekonomiku, arī sociālo sistēmu, viņš ir atbildīgs par pašreizējo nestabilitāti. Viņš uh, ir panācis to, ka valstī 94% cilvēku ir bez darba. Eh, Maguvu kungs tika ieslodzīts cietumā, eh, viņam tika laupīta gan brīvība, gan arī viņa tiesības. Jāņem vērā, ka tie ir kriteriji, kas ir jāievēro, ja eh, cilvēki ir prarakstījuši Kimberlīs procesu. Un Kimberlīs procesā ir atrunātas arī cilvēktiesības. Zimbabvē tās absolūti ir pārkāptas. Un mēs nevaram visu laiku tikai žēloties un vaimanāt. Mums vajag arī uh, veikt sankcijas, ja tas ir nepieciešams, ir jāveic jāveic spiediens uz Zimbabvi un beigās jāizmet viņu no Himerlīs procesa. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad atkal uzstāsies individuālie runātāji. Kačmere kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Mēs visi zinām, ka dimanti var būt gan svētība, gan lāsts. Mēs, protams, Zimbabvei un tās iedzīvotājiem novēlam visu to labāko. Mēs vēlamies redzēt struktūrāls pārmaiņas, lai valsts nonāktu uz pareizā ceļa. Šodien mēs runājam par kādu, eh, kuram dimanti ir kļuvuši par lāstu. Maguvu kungs ir dibinājis nevalstisko organizāciju, un viņš konstatēja, ka daudzās dimantu raftuvēs cilvēku tiesības eh, tiek rupi pārkāptas. Un valdības nesaprot, eh, kā aizstāvēt cilvēku tiesību aktīvistus, un tādas valdības kā Mugabas valdība to saprot vēl mazāk, un es ceru, ka viņi beidzot sadzirdēs mūsu balsi. Mēs pazīstam vairākus labus piemērus, kā tiek izmantoti dimanti, piemēram, Botsvānā. Tur ir piedzīvots īsts ekonomiskais uzplaukums pateicoties dimantu apsaimnokošanai. Mēs varētu eh, parūpēties, lai š, šo dimantu ienestā peļņa eh, varētu tikt izmantota, uzlabojot ekonomisko situāciju. Eh, Kretūkundze, paldies! Es Vēlējos uh, pateikties visiem rezolūcijas autoriem. Mums ir jāpieprasa, lai Maguvo kungs tiktu atbrīvots no cietuma. Un uh, es uh, varu teikt, ka, protams, cilvēktiesības tur tiek pārkāptas. Mums ir jāpievērš uzmanība situācijai, kas pastāv divām traktuvēs, un armija ir arī pārkāpus cilvēktiesības. Šādi gadījumi ir konstatēti. Jaņem vērā, ka Zimbabve atrodas morāla bankrota priekšā, un dimanti tiek izmantot, lai tikai vēl vairāk uzkurinātu valsts valstī valdošo nestabilitāti. Zimbabve pārkāpa tos standartus, eh, kurus ir novilcis eh, Kimberlīs process, un Eiropas Savienībai ir jāuzņem savu pienākumi. Ir jāatbalsta Kimberlīs process un jārūpējas, lai tā kritērija tiktu ievēroti. Šos dimantus nedrīkst izmantot dažādos konfliktos. Uh, Mēs vēlamies, lai Faraima kungs tiktu nekavējoties atbrīvots, un tas ir sauciens visai Eiropas diplomātijai. Ir kaut kas jādara, ir e, arī jāveic sankcijas, ja tas ir nepieciešams, un ir jāpieliek punkts e, vārdarbībai šajā situācijā. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra, ja vairāk runātāji jau ir pieteikšies, vairāk nekā es varētu dot vārdu, vispirms vārds Kelam kungam. Paldies, priekšsēdētāja! Mazāk nekā pirms piecām nedēļām Maguvu kungu aizturēja Zimbabves varas iestādes, un kopš tā laika viņš atrodas apcieto, apcietinājumā nezināmos apstākļos, un viņiem netiek nodrošinātas pat pamatiesības. Es domāju, ka tas ir pareizi, ka mēs esam saliedēti un vienoti prasot viņu nekavējošu atbrīvošanu, bet esmu nobežījies, ka viņa arests uh, varētu ietekmēt Kimberlī procesu kopumā, kā jau mans kolēģis Van Ordenkungs norādīja, sistemātiska cilvēktiesība pārkāpšana uh, Zimbabves uh, dimantu raktuvēs un tas, ka milzīgā pēļņa, ko atsevišķi eh, īpašnieki gūst, eh, eksportējot dabas bagātības, mm, šī, šī pēļņa nenonāk eh, tautas rokās un cilvēki dzīvo nabadzībā. Es domāju, ka Eiropas Savienība varētu spēlēt svarīgu lomu, lai uzlabotu situāciju Zimbabvē lai atbalstītu komisijas dialogu ar Zimbabvi par Mugavo kunga apcietināšanas, atbrīvošanas nosacījumiem un Kimberlīs procesa ievērošanu. Paldies, Tanaka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 30 uh, gadu laikā, kopš Mugabe ir pie vāras, uh, Zimbabve ir kļuvusi par vienu no nabadzīgākajām valstīm Āfrikā, kur nepārtraukti tiek uh, pārkāptas cilvēku tiesības un cilvēku dzīvo absolūtā nabadzībā. Mugabe it īpaši pietuvinātie cilvēki ir kļuvuši um, ļoti bagāti. Farājuma guvu bija pietiekami mm, drosmīgs, lai runātu par armijas pārkāpumu pārkāpumiem, kas kontrolē lielāko daļu no Zimbabves dimantu uh, raktuvēm. Zimbabvei vajadzētu liekt pieeju Kimberlīs procesam un Eiropas Savienībai vajadzētu realizēt mērķiecīgas sankcijas pret tiem Zimbabvē, kas gudu, guvuši pēļņu tirgojoties ar tā saucamajiem asiņainajiem dimantiem. Un Maguvu kungs ir nekavējoties jāatbrīvo. Paldies! Skidulevskas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 2000. gadā pieņemtie lēmumi, ko ratificēja vairākas valdības saskaņā ar Kimberlīs procesu, tika pieņemti, lai pieliktu punktu uh, asiņai no dimantu tirdzniecībai. Uh, Tika panākts arī progress, darbojoties pret nelikumīgām organizācijām, kas savas uh, aktivitātes finansēja pateicoties uh, šim dimantu, šai dimantu tirzniecībai. Protams, uh, daudzās Āfrikas valstīs tas ir destabilizējošs faktors. Uh, Tas mums patiešām sagādā bāžas, un pat pēc pievienošanās Kimberlīs procesam Zimbabvē tiek pārkāpts cilvēktiesības, tīpaši Maranga Dimantu raktuvē. Un e, Zimbabves valdībai ir jāievēro Kimberlīs procesa noteikumi, lai varētu atjaunot valstī normālu kārtību. Mēs arī aktīvi vēršamies pret Magugu kunga aizturēšanu. Paldies! Vērtmans kundze, paldies, eh, dargie kolēģi, Kimberlīs process ir eh, vairāku valdību pārstāvju iniciatīva, tur piedalās arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, un Kimberlīs process ir paredzēts, lai vienreiz pielikt punktu asiņai no dimantu tirzniecībai. Jau 2008. gadā tika konstatēta nopietna pārkāpuma Rangas reģionā Zimbabvē. Faraima Guvu ir viens no drosmīgākajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, kas runāja par vērgu darbu, eh, eksploatāciju un vardarbību šajās raktuvēs un valdība piedalījās Kimberlīs procesā, bet eh, Zimbabve īstenībā uzspļauj šiem noteikumiem. Viņiem tie ir jāievēro. Paldies! Um, sorry, Paldies, bet eh, būs jānoslēdz brīvā mikrofona procedūra, jo mēs jau esam aizņēmuši vairāk laika nekā eh, paredzēts, un tagad vārds komisārai atbildētu. Thank you, Madam President. Honorable... Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es esmu pateicīga par šīm debatēm, kas notiek parlamentā šodien. Kimberlīs uh, procesa 21. 24. jūnijas sanāksmi aizēnoja Faraima guvu kunga apcietinājums, un komisija ir vienisprātas ar Eiropas parlamentu, un mēs esam uzstājuši, lai uh, tiktu pilnībā respektētas Magūvu kunga tiesības uz aizstāvību. Eiropas Savienības delegācija ļoti cieši seko situācijas attīstībai un tā e, sazinās ar Magūvu kunga juristiem. Un mēs pārdomājam mūsu lokālo stratēģiju, lai uh, atbalstītu cilvēku tiesību aizstāvjus Zimbabvē. Mēs esam aicinājuši Zimbabvi uh, apstiprināt uh, savu gatavību iesaistīt pilsonisko sabiedrību Kimberlīs procesā, kur mērķis ir novērst uh, dimantu tirkošanu, kas iegūti konflikta situācijās, bet tas nenozīmē, ka mēs varam pievērt acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem Zimbabvē. Vēl jau vairāk tas ir svarīgi tādēļ, ka mēs uzskatām, ka cilvēktiesība ievērošana ir Kimberlīs procesa pamatprincips. Kas attiecās uz sanāksmi Telavivā, Eiropas Savienība atbalstīja Svakopuntu lēmuma un kopīgā rīcības uh, plāna īstenošanu, lai dimantu iegūma Rangvē notiktu atbilstoši Kimberlīs procesām, ieskaitot tā saucamo uzraudzīto eksporta mehānismu realizēšanu. Mēs saprotam, ka Zimbabves pievienošanās Kimberlīs procesam nozīmē vislabāko iespēju nodrošināt ne tikai tehniskos uh, standartus, eh, bet arī pastiprināt un uzlabot pārvaldību šajā nozarē un uzlabot cilvēktiesību situāciju Marangijā. Tieši šī iemesla dēļ Eiropas Savienība aicina Zimbabvi vēlreiz apstiprināt savu gatavību realizēt apvienoto rīcības plānu, lai Marangī dimantus varētu izmantot nākotnē Zimbabves attīstības interesēs. Zimbabve tiek aicināta risināt šo sarežģīto jautājumu dialogu un sadarbības garā kas vienmēr ir raksturojis Kimberlīs procesu. Visbeidzot, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments tiktu informēts par notikumu attīstību un tiekoties ar Zimbabves eh, ministriem 2. jūlijā baronese Ashtone kas ir augstā pārstāve, atgādināja, ka globālās politiskās vienošanās īstenošana uh, kas runā arī par tiesiskuma, demokrātisko principu un cilvēktiesību ievērošanu, ir pamatnosacījums, lai panāktu attiecību normalizēšanos ar Eiropas Savienību. Kā jau norādīja iepriekš, mēs piešķiram īpašu nozīmi tam, lai Zimbabvē tiktu ievērots tiesiskums un cilvēktiesības. Mēs esam par šo jautājumu runājuši vairāk kārtīgi dažādās sanāksmēs un fórumos. Eiropas Savienības komisija finansē un turpinās finansēt veselu rindu pasākums Zimbabvē sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Mēs izrādīsim atbalstu ilgtspējīgas demokrātiskās politiskās vidas veidošanai. Kas attiecās uz komisijas nostāju dimantu tirdzniecības jautājumos, mēs aicinājām veikt esošo dimantu krājumu auditu pirms turpināt jebkādas diskusijas par ierobežotu eksporta atkal atjaunošanu. Un pasaules divantu padomes sanāksmes ietveros 14. jūlijā Sanktpēterburgā. Mēs esam iecerējuši turpināt diskusijas par šo jautājumu. Paldies! Thank you, received... Paldies, komisārs kundzei. Esmu saņēmusi septiņus rezolūciju priekšlikumus un balsojums notiks pēc debatēm. Un tagad nākamais punkts mūsu